tiks pieņemts kā apstiprināts. Ieteikums ir publicēts tiešsaistnes vietnē Seans and Direct. Un tāpat arī e, šeit ir norāde uz pieņemtajiem likumdošanas aktiem. Publicētie teksti tiek uzskatīti par pieņemtiem, ja politiskā grupa vai 40 deputāti neiebildīs 24 stundu laikā. Pēc sēdes šie pieņemtie likumdošanas akti tiks publicēti protokolā. Un gribu norādīt